tagad. Da. Paldies, priekšsēdētāji, godātie komitejas deputāti, dāmas un kungi, kas esat sanākuši šeit zālē un arī ārpus šīs zāles. Man ir liels prieks, ka varu jums šodien stāstīt par savām vīzijām, par šīm divām svarīgajām Eiropas Savienības politikām, kas ir manā portfelī Eiropas kaimiņu attiecību politiku un paplašanāšanās sarunām Es ar prieku gaidu sadarbību ar jums šajos ļoti svarīgajos jautājumos. Jūsu viedoklis man ir ļoti svarīgs, lai uh, pildītu savus pienākumus nākotnē. Eiropas Savienība pati sākās kā revolucionāls miera projekts, reģionālās integrācijas starpniecību un paplašanāšanās politika un kaimiņattiecību politika ir uh, turpinājums šīm lieliskajam projektam, balstoties uz mūsu pamatvērtībām. Un neaizmirsīsim, ka vēl pirms diviem gadiem Eiropas Savienība saņēma Nobel mieru prēmiju. Es gribu stiprināt Eiropas Savienības pozīciju šajās politikas jomās. Eiropas Savienībai vairāk ir jābūt klāt uz vietas, jābūt vairāk redzamai, lai aizsargātu mūsu pamatīntereses un lai darbotos kā um, reformu partners mūsu kaimiņiem. Eiropas Savienībai ļoti precīzi ir jānosaka savi uh, mērķi, ir apzināti, pašapzinīgi jādarbojas uh, ar mūsu kaimiņiem un aktīvi jāstāsta par mūsu darbu pilsoņiem Eiropas Savienībā un arī ārpus Eiropas Savienības. To es redzu kā savu misiju, cieši saskaņojot to ar Eiropas parlamentu un augsto pārstāvu un komisijas vicepriekšsēdētāju. Dāmas un kungi, Ļaujiet man sākt ar paplašināšanos. Junker kungs ir teicis, ka e, šajā piecu gadu periodā, kas mūs sagaida, e, nenotiks tālāk paplašanāšanās, jo tagad ir jākonsolidē tas, kas ir sasniegts 28 valstu starpā. Un realistiski nav, ka kāds no partneriem varētu būt gatavs šajā periodā. Uh, iestāties, bet tas nenozīmē, ka mūsu aktivitātes apstāsies tieši pretēji. Mana loma būs uh, palīdzēt šīm valstīm, kas vēlas iestāties Eiropas Savienībā, palīdzēt šīm valstīm uh, sasniegt visus kritērijus. Mans laiks, uh, mans darbs reģionālās politikas komisāra amatā parādīja, cik svarīgi ir sagatavot visus partnerus paplašanāšanās uh, procesiem. Man šeit šķiet uh, trīs svarīgi jautājumi - tiesiskums un pamatiesības, ekonomika un funkcionējoša demokrātija. Šie trīs ir uh, tie nepieciešamie elementi, kuriem klāt nāk arī vēl administratīvā kapacitāte. Un tie ir galvenie jautājumi, un sarunās mans moto būs uh, kvalitāte ir svarīgāka par ātrumu. Savu mandāta sākumā es iesniegšu priekšlikums par to, kā labāk varētu atbalstīt šīs prioritātes, lai veiktu reformas. Tieslietas un tiesiskums, tur es cieši sadarbojos ar, sadarbošos ar pirmo vicepriekšsēdētāju, tieslietu komisāru, patērētāju un dzimu līdztiesības un migrācijas un iekšlietu komisāru. Organizētās noziedzības un korupcijas apkarošana administratīvās reformas, eh, neatkarīgas tiesas, tās ir pamatlietas, eh, bez, eh, par kurām nevar būt nekāda kompromisa. Tas pats attiecas uz pamatiesībām. Diskriminācijai nav vietas sabiedrībā, kas vēlas pievienoties Eiropas Savienībai. Otrais svarīgais jautājums - ekonomika un mūsu pūliņi, lai veicinātu izaugsmu un darbvietu radīšanu es gribētu pārvērtēt ekonomiskos iestājas kritērijus. Mācīsimies no mūsu pieredzes ar Eiropas uh, ekonomikas koordinēšanas pusgadu un nodrošināsim, lai mūsu paplašanāšanās kritērija patiešām palīdzētu mūsu partneriem sasniegt tos standārtus, kas viņiem būs jāievēro kā uh, dalību valstīm un lai viņi, pateicoties tiem, varētu veicināt savu labklājību. Lai struktūra reformas būtu veiksmīgas, tām ir jāredz jānes taustām rezultāti, ko visi uh, izjūt. Un runājot par reģionālo politiku, izmantošu savu pieredzi un palīdzēšu mūsu partneriem eh, veikt reformas, lai eh, veicinātu savu konkurētspēju. Lai veicinātu sabiedrības atbalstu, mums ir jāizmanto pirms iestāšanās instruments un jāstrādā ar starptautiskām finanšu institūcijām, lai radītu kritisko masu svarīgākajās jomās un radītu redzamākus rezultātus. Un trešā pamatvērtība ir patiesa demokrātija. Šis parlaments un nacionālajie parlamenti iegulda savu daļu uh, reformu procesā uh, partnervalstīs, uh, taisnīgs vēlēšanas, neatkarīgi mēdīja, pārskatām valdība, un es rēķinos, ka jūs arī turpmāk man atbalstīsiet. Un es vēl ciešāk gribētu sadarboties ar pilsonisko sabiedrību, lai atbalstītu nepieciešamās reformas. Un uh, es teicu jau, ka darbs neapstāsies, dažās jomās es pat gribu uh, vēl um, pātrināt mūsu aktivitātes ar partneriem, lai palīdzētu uh, Uh, šiem partneriem attīstīties, jāveicina reģionālā kooperācija un jāpalīdz atrisināt divpusējie jautājumi. Mūsu partneri netiks uz priekšu, ja viņi neatrisinās uh, pagātnes problēmas. Es vēlos palīdzēt stabilizēt uh, reģionu, jo īpaši veicinot ciešāku dialogu starp Belgradu un Prištinu. Rietumbalkānu valstis ir labāk jāsavieno savā starpā un ar Eiropas Savienību. Šis reģions nedrīkst palikt kā baltais plankums uh, enerģētikas tīklu un transporta tīklu kartēs. Tas ir mūsu apusējās interesēs, lai transports un enerģētikas infrastruktūra Rietumu Balkānos būtu saskaņota ar TNT un TNE tīkliem. Īstenojot kopīgus mērķus, mēs varam atrisināt arī pārobežu spriedzi. Es gatavojos izmantot arī savu pieredzi kā reģionālās politikas komisāram, lai nodrošinātu to, ka investīcijas ir efektīvas, labi pārvaldītas un mērķiecīgas. Es eh, atjaunošu kooperāciju, izmantojot savus kontaktus makro reģionos Eiropas Savienībā. Piemēram, es eh, turpināšu strādāt lai novērstu smadzeņu aizplūšanu un pārvērstu to par cirkulāro migrāciju un tur būs eh, paredzēts labākas mobilitātes programmas. Eiropas Savienībai jābūt arī reformu zinējspēkam Turcijā. Es gribētu modernizēt eh, muitas savienību, paplašināt to uz eh, lauksansības produktiem, valsts iepirkumu un pakalpojumiem. Mums vajadzētu kopīgi iznot mūsu kopīgās intereses, intereses bet iestājas sarunas varēs progresēt tikai tad, ja Turcijas uh, vadošās aprindas uh, ievēros universālās tiesības un īstenos reformu darbu kārtību. Ko tā tie deputāti? Tad, kad tika veidot kaimiņattiecību politika pirms desmit gadiem, kurš varēja paredzēt, cik uh, nestabila būs situācija Eiropas uh, dienvidu kaimiņu valstīs un austrumu kaimiņu valstīs? Iesaistīšanās, aktīva iesaistīšanās mūsu kaimiņu valstīs vairs uh, neskar tikai um, demokrātiju un labklājību. Te ir runa par mūsu pašu drošības aizsargāšanu, mūsu vērtību un interešu aizstāvēšanu. Un to jādara šobrīd. Man pirmā prioritāte būs, lai mēs darītu visu, kas ir vajadzīgs, lai atrisinātu krīzi Ukrainā. Mūsu galvenajam mērķim būtu jābūt risinājumam, kas respektē Ukrainas teritoriālo integrāt, integritāti, suverenitāti un neatkarību, kā arī starptautiskās tiesības. Mums jāatbalsta Ukrainas pamatiesības un tās tautas pamatiesības eh, veikt pašiem savas strateģiskās izvēles. Eiropas Savienības un Ukrainas asociācijas nolīguma parakstīšana un veiktā ratifikācija šajā parlamentā bija būtiski soļi, kas stiprinās politiskās un ekonomiskās saites starp Eiropas Savienību un Ukrainu, bet nodrošinās arī lielāku stabilitātu un labklājību Eiropas kontinentā. Eiropas kaimiņattiecību politika ir ietvers, kurā mēs varam iesaistīties uh, dienvidos un austrumos, un tomēr mums ir uh, jāturas līdz uh, notiekošajām pārmaiņām. Uh, Priekšādātais Junkers lūdza mani nākt klajā ar ieteikumiem pirmajā mandāta gadā. Par to es uh, aktīvi diskutēšu ar jums un citiem partneriem, bet dažas lietas jau ir skaidrs. Mēs vienmēr esam teikuši, ka Eiropas kaimiņattiecību politikai ir jāvērtē katra valsts atsevišķi. Mums beidzot tas ir jāīsteno dzīvē. Uh, Otrakārt, politikai ir jābūt elastīgākai, lai ātrāk varētu reaģēt tad, kad partneriem mēs esam vajadzīgi. Treškārt, es gribu nodrošināt, lai mums būtu uh, pareizie instrumenti sadarbībā visās svarīgākajās jomās, tā skaitā enerģijā, tirzniecībā un migrācijā. Ceturtkārt, mums ir jāstiprina uh, kopīga atbildības sajūta par kopīgām attiecībām ar mūsu kaimiņiem. Mums ir uh, stingrāk jāieskaita, jāiesaista pilsoniskā sabiedrība, plašākā izpratnē, tā skaitā uzņēmumi. Gribu teikt arī to, ka um, Eiropas Savienībā ir jāpild arī savi solījumi. Ja partneri nepilda solījumus, tad mums ir jābūt skaidrākai stratēģijai par to, kā aizsargāt mūsu intereses un saglabāt mūsu ietekmi, saglabājot uzticību mūsu principiem. Austrumos, austrumu partnerība ir labs ietvars, kas arī ir jāpielāgo jaunākiem notikumiem. Esmu pārliecināts, uh, ka jānodrošina, lai Ukraina, Gruzija un Moldova varētu saņemt vajadzīgo atbalstu, eh, lai varētu darī, izdarīt savas demokrātiskās izvēles un veikt nepieciešamās politiskās un ekonomiskās reformas. Komisijas atbalsta grupa Ukrainai arī būs ļoti būtiska. Es gribu stiprināt sadarbību ar Armēniju un Azerbaidžānu, un esmu eh, gatavs uh, kritiski iesaistīties uh, arī uh, sadarbībā ar, Lielu, ar uh, Baltkrieviju. Es atbalstīšu Federiku Mogherīni, atbalstot Eiropas Savienības lomu ieilgušo konfliktu risināšanā austrumu kaimiņu valstīs. Kopā ar augsto pārstāvi komisijas vicepriekšsādātājs iesaistīšos dialogā ar Krieviju. Uh, Krievijai nevajadzētu par zemu novērtēt Eiropas Savienības gatavību aizstāvēt savus principus, bet tai vajadzētu arī saprast, ka mūsu kaimiņattiecību politika un austrumu partnerība nav uh, projekts, kas tiek uh, veidots uh, par sliktu Krievijai. Un tagad par dienvidu kaimiņu valstīm. Tad, kad es teicu, ka jābūt uh, skaidriem mūsu rīcībā par diferenciācijas principu, es uh, domāju par mūsu partneriem, piemēram, Tunisiju un Māraku. Mums ir jāparāda, ka demokrātisks dialogs un reformas var nest mieru un labklājību. Sīrijā ir milzīga politiska un humanitārā krīze. Mēs nedrīkstam ļaut to aizēnot notikumiem citur eh, kaimiņu valstīs, un mums ir jāturpina palīdzēt tiem, kas eh, cieš un arī uh, tām valstīm, kas uzņem šos bēgus, piemēram, Jordānijā un Libānā. Ēģiptē ir ļoti sarežģīta politiskā situācija un smagi ekonomiskie apstākļi, un tas nozīmē, ka mums ir ļoti konstruktīvi jāiesaistās problēmu risināšanā. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka Lībija ieslīd haosā. Es turpināšu strādāt ar valsts iestādēm tur, veidojot politisku dialogu un palīdzot viņiem pāriet uz uh, stabilu valsts kārtību. Es arī nodrošināšu mūsu iesaistīšanos eh, tuvo austrumu mieru procesā kopā ar Mogarīnī kundzi, izmantojot visus Eiropas Savienībai pieejamos instrumentus. Godājumie deputāti! Tagad pāris vārdi par eh, Eiropas ekonomiskās zonas un Eiropas eh, brīvās tirzniecības zonas valstīm. Kopā ar augsto pārstāvi es eh, strādāšu ar šīm valstīm, nodrošinot, eh, lai mūsu iekšējais tirgus un četras brīvības tiktu ievērotas. Um, šeit nevar būt tāda eh, rozīņu izlasīšanu. Dāmas un kungi, Eiropas Savienība un mūsu kaimiņu valsts ir milzīgi izaicinājumi priekšā brīdī, kad mūsu finanšu līdzekļi ir ierobežoti. Eiropas Savienībai ir jāuzņem sava atbildība, lielāku uzmanību pievēršot gan kaimiņattiecību, gan paplašanāšanās politikai. Es gribētu cieši sadarboties ar jums un jūsu komitejām, lai nodrošinātu to, ka Eiropas Savienība uh, īsteno projektīvu un mētiecīgu politiku kopā ar mūsu partneriem uh, visu pilsoņu labā. Es uh, strādāšu entuziastiski, bet vienlaikus arī pragmātiski. Sadarbosimies izlēmīgi, paturot prātā realitāti, lai partnerattiecības ar mūsu kaimiņiem kļūtu spēcīgākas un balstītos uz mūsu kopējām uh, Eiropas interesēm. Paldies! Herzlichen Dank, Herr Kommissar.